valstīm tehnoloģiskajā aspektā. Sadarbība un tehnoloģiskās atkarības samazināšana ir vissvarīgākie elementi šī fonda darbībā. Aizsardzība arī veicinās mūsu integrāciju. Mēs runājam par to, un gribu uzsvērt, ka komisija atbalsta šo vienošanos sasniegto trialoga ceļā. Ceru, ka balsojums rīt būs pozitīvs. Gribētu jums pateikties referentiem, ēnu referentiem, itra komitejas vadītāji. Esmu ar jums ticies iepriekš. Šeit bija daudz jāstrādā. Tas nebija viegli bet rezultāts ir apmierinošs. Paldies komisārei. Un tagad vārds referentam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies par interesantajiem argumentiem šajā diskusijā. Tā principā parādīja, ka mēs atšķirīgi skatāmies uz šīm lietām. Sociāldemokrātiem pašiem bija atšķirīgs skatījums, atšķirās arī zaļo viedoklis. Jā, nu, ir dažādi viedokļi arī starp dalību valstīm, kas piedalīsies arī no valstīm, kur sen nav bijuši nekādi iebrukumi. Un tad ir valstis, kā Baltijas valstis, piemēram, atsevišķas citas austrum Eiropas valstis, kas joprojām jūt apdraudējumu un saka, jā, sociālās programmas jau ir svarīgas, bet ja mēs nevaram garantēt brīvību, tad mūsu labklājība ir apdraudēta. Es vēlos pateikties Austrijas un arī Rumānijas prezidentūram Viņi izdarīja ļoti lielu darba apjomu, bija ļoti profesionāli un kompetenti. Un tiem visiem, kas runāja par attiecībām ar NATO, es varu norādīt, ka mēs esam par šo fondu. Mēs apzināmies, protams, to, ka NATO ir garants mūsu drošībai. Tajā jau nekas nemainās. Mēs vēlamies, lai tādas valsts kā Francija, piemēram, arī iesaistītos NATO austrumu robežu sargāšanā. Vēl viena lieta man ir svarīga. Kāds eh, labums esot Polijai no šī fonda? Es domāju, ka mēs varam modernizēt savu aizsardzības nozari, sadarbojoties ar vadošajiem uzņēmumiem Eiropā šajā nozarē, tā skaitā pētniecībā un izstrādē. Cerams, ka eh, ieguvums būs visai Eiropai, ne tikai daļai no tās. Un vēl viena lieta. Aicinu balsot par tekstu tā, kā mēs to esam panākuši sarunās. Lūdzu, noraidīt visus plenāru sēžu uh, grozījumus pret visiem grozījumiem tātad, jo savādāk vienošanās vairs nebūs spēkā. To es tiešām vēl jums lūdzu visiem, kuriem šis temats ir svarīgs. Tā, kā jau sacīju, tā ir iespēja nozarei, bet arī visai Eiropas Savienībai un arī NATO stiprināšanai un mūsu aizsardzības kapacitātei, kas ir svarīga, lai mēs varētu saglabāt savu dzīvesveidu, savu civilizāciju un aizsargāt to. Paldies! Paldies referentam! Ar to noslēdzam debats par šo punktu. Balsojums būs rītdien. Ejam tālāk. Darba kārtībā tagad būs kopīgās debates saistībā ar sektajām obligācijām, Bernda Lukas ziņojumu. Tātad divi viņa ziņojumi, gan attiecībā uz sektām obligācijām, gan šo obligāciju publisko uzraudzību. Un dodu vārdu referentam Berntam Lukam uz četrām minūtēm. Frau Präsidentin, äh, meine. Da, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Katram kapitāla tirgum ir svarīgi, lai būtu droši vērtspapīri. Diemžēl mēs zinām, ka droši vērtspapīri ir reta parādība. Mēs zinām, ka vērtspapīrošana vēl nenozīmē drošību. To mēs zinām praktiski visi kopš vismaz finanšu krīzes laika. Mēs zinām, ka Valsts kastes obligācijas arī nav nekāds drošības e, garants. Arī Eirozonas valstu obligācijas e, nav pietiekams garants. Tas mums, visi, tas mums visiem kļuva skaidrs e, tieši valstu parāda krīzes laikā. Bet mēs zinām, ka ir drošs vērtspapīrs, šīs sektās obligācijas. 50 tās ir pastāvējušas nu, ilgu laiku un nav bijusi bankrota. Tas ir vērtspapīrs, kas mums nepieciešams arī šobrīd Eirozonā un Kapitāla tirgus savienībā. Un tieši tādēļ ir pārsteidzoši, ka sektā obligācija ir diezgan vāji attīstīts instruments Eiropas Savienībā. Ir tikai ļoti neliels dalību valstu skaits, kurām ir tradīcijas izmantot šo instrumentu uh, gadu desmitiem, dažas gadu simtiem, kamēr citas dalība valstis ir praktis, praktiski bez jebkādas pieredzes šajā jomā, kuram pat nav īsti likumdošanas attiecībā uz sektējām obligācijām. Nu, šīm valstīm mēs tagad palīdzēsim, pieņemot direktīvu un regulu. Un tieši direktīva ir tā, ko es vēlos šeit izcelt, jo tas ir tieši kā um, tāda eh, lieta, pie kuras eh, pieturēties, pēc kuras vadīties, kas var šo vadlīniju izmantot, lai pārņemtu savā likumdošanā to, kas ir pierādījies ilgos gados, eh, kas ir labākā prakse attiecībā uz sektējām obligācijām. Uh, Šajā likumdošanas darbā mēs īpašu uzmanību pievērsām labākās prakses pārņemšanai, īpašu uzmanību pievēršot augstai kvalitātei. Un, manuprāt, mēs nonācām pie laba rezultāta. Saktās obligācijas direktīva ir izveidota tādā veidā, ka mēs nošķiram divas produktu kategorijas. Pirmkārt, definējam to tāpat kā kapitāla atbilstības tiesību aktā. Tas ir produkts, ko izmanto praktiski visi e, investori, lielākā daļa katru zinu. Un tad ir jauns segments, ko atstājam tirgu inovācijai, izaugsmēji. Tam būtu jāaug, jādod jaunas finansēšanas iespējas. Un e, Tur ir jāveic pētniecība, pārbaude un ieviešana tirgū. Manuprāt, tie ir labi priekšnosacījumi, lai sektās obligācijas kā finansēšanas instruments Eiropas Savienībā attīstītos, un arī labi priekšnosacījumi, lai šāda veida vērtspapīri arī no ārpus Eiropas Savienības valstīm tiktu pieņemti. Mēs līdz ar to noteiktu standartus, starptautisku standartu šim finansēšanas instrumentam. Mēs veidosim investoru uzticību ar labiem standartiem, kvalitatīviem standartiem, bet arī emitentus mēs cerams piesaistīsim tad, kad komisija eh, pieņems, cerams, drīz eh, ekvivalences lēmumus, lai atvērtu tirgu, nevis noslēgtu to tiem, kas arī ir interesēti izmantot šo instrumentu. Mēs, manuprāt, speram soli pareizā virzienā, gaidu debats ar kolēģiem, sagaidu rītdienu balsojumā lielo atbalstu un kopumā ceru, ka šis instruments tiks plaši akceptēts Eiropas Savienības kapitāla tirgus savienībā. Paldies! Kiitokset esittelijälle ja nyt sitten kutsun komission. Paldies! Tagad komisijas vārdā Bienkovskas kundze. sektās obligācijas ir drošs veids finansējumiem. Krīžu laikos, kad citu finansējumu trūkst, dažās dalību valstīs tās ir jaunas, citur jau senas. Komisijas priekšlikums mēģina veicināt šī tirgus attīstību, ņemot vērā labāko praksi. Tā ir kapitāla tirgu savienības daļa, ko mēs veidojam. Tas ļautu finansēt reālo ekonomiku un netraucētu stabilajiem tirgiem. Dalību valstīs, kur tirgus nav attīstīts, šīs sektās obligācijas varētu tikt izdotas. Un tas būtu labs, drošs finansējuma veids gan maisaimniecībām, gan kompānijām. Domājam, ka ietaupījums varētu būt 1,5 miljardi eiro gadā. Laba uzraudzība ir nepieciešams definēt mūsu likumos divi pamati. Pirmā direktīva, kas sniedz sekto obligāciju skaidru definīciju, lai mēs varam identificēt šos aktīvus, ko varētu sekt ar šīm obligācijām. Uzraudzības sistēma un noteikumi, kā izmantot uh, marķējumu. Otrais - regula, kā dot sektajām obligācijām, preferenciālo statusu bankām. Komisijas ziņojumā ir paredzēts izdot delegātu aktu, kas varētu aptvert šo jautājumu. Šādi grozījumi varētu aptvert likviditātes buferi kas paredzēts direktīvā un regulā. Tāpēc deklarācija no komisijas pirms rītdienas balsošanas tiks nodota parlamentā. Gribētu apsveikt parlamentu ar šo labo risinājumu, īpaši Lukas kungu, kā arī ēnu referentu. Komisijas priekšlikuma mērķis ir, pateicoties parlamenta labais sadarbībai sasniegts. Transponēšana par šiem jautājumiem varētu notikt strauji, un tas nodrošinātu, ka šis finansējuma veids var tikt lietots visās dalību valstīs, tādā veidā veicinot izaugsmi un nodarbinātību. Paldies, komisārs kundzei! Grosātī kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Šodien runai par diviem tiesību aktiem, kas veido tiesisko ietvaru sektajām obligācijām. Poļu valodā mums terminoloģiski uh, būtu jārunā par uh, banku izmantotajām sektajām obligācijām. Katrā ziņā mani priecē, ka pēc sarunām ar padomi nonācām pie laba kompromisa, vienojāmies par definīciju sektajām obligācijām, tur arī ir noteikts, kādi aktīvi var kalpot eh, šo obligāciju sekšanai Vienlaicīgi tiek noteikts divas kategorijas - Eiropas sektās obligācijas, kas atbilst direktīvai, un tad ir tāda prēmiju uh, kategorija, uz kuru vairāk attiecas regula. Direktīva savukārt ļauj dalību valstīm veidot uh, tādus uh, apvienotus resursus, šos pūlus un 8% eh, ir noteikts kā limits attiecībā uz nodrošinājumu, lai panāktu, ka šie vecpapīri būtu ļoti droši un vienlaicīgi gana interesanti investoriem. Tas būtu labs ienākuma avots bankām. Vēlos pateikties referentam Lukas kungam par lielisko sadarbību, kas mums izveidojās strādājot pie šī ziņojuma. Paldies arī Eiropas komisijai, komisārs kundzei par konstruktīvo sadarbību un aicinu bez grozījumiem apstiprināt šo ziņojumu. Paldies! sociāldemokrātu vārdā Santa kungs. Jā, paldies. Šis e, normatīvais process ir e, veidots ar mērķi izveidot tirgu sektējām obligācijām. Uh, Mēs šeit sākām eh, šo procesu 17. gadā ar pašiniciatīvas rezolūciju, un tagad mūsu priekšā ir normatīvo aktu pakete. Tas nebija viegli, jo sektās obligācijas katrā valstī ir attīstījušās atšķirīgi. Tas ir finanšu instruments, kas ir gadsimtiem ilgi sevi pierādījis dažu valstu tirgos, nacionālajos tirgos. Bet pārobežu transakcijas arī notiek Dānijā un Vācijā, piemēram, sektās obligācijas tiek uzskatīti par svarīgiem investīciju instrumentiem, bet manā valstī, Maltā, šāds instruments vispār netiek izmantots. Kaut arī tas e, nozīmē, ka tas ir liels izaicinājums izveidot e, Eiropas mēroga regulējumu, vai tas būtu jāveido pēc principa, ka viss ir jāregulē vienoti, Vai arī eh, mums būtu modelis, eh, kas ļautu akceptēt eh, tos modeļus, kas tiek izmantot nacionālais tirgos. Es atbalstītu otro pieeju. Vai mums ir jāmaina pieeja tiešām tam, ko dažās valstīs pat gadsimtiem ilgi izmanto? Un izveidojot Eiropas līmeņa risinājumu, ir jādomā par progresīvu konverģenci Un mūsu teksts e, ietver daudzus elementus no ekonu komitejas ziņojuma par šo tematu un e, risina daudzas problēmas, kas bija sociāldemokrāta grupai. Tiek veicināta harmonizācija Eiropas līmenī, veicināta um, investoru aizsardzība, vienlaicīgi nepieļaujot labi funkcionējušu nacionālo sistēmu sagraušanu. Es priecājos, ka šīs prioritātes atspoguļojas tekstā un iesaku parlamentam apstiprināt šo priekšlikumu, kas ir mūsu priekšā. Paldies! Tālāk ECR grupa Marijas kungs. Pusi ora ehu, kirie proedre. How much time I... Paldies Paldies, priekšsēdētāji. Cik man ir daudz atvēlēts laiks? Pusotru minūti. Paldies. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Grieķijā un Eiropā kopumā ir ļoti daudz skepsis attiecībā uz šādu veidu obligācijām. Valsts obligācijas ir bijusi neveiksme, un pat ir aizliegta dažās uh, vietās Grieķi īpaši mazi investori, kā arī pensionāri, ir daudz investējuši Grieķu obligācijās. Bet tad bija Eirogrupas lēmums, kas lēma, ka e, šīs valsts obligācijas zaudējuši 53% no savas vērtības. Ir e, Grieķi, kas e, ticēja valsts obligācijām, un tagad viņiem nav naudas, lai dotos uz slimnīcu vai nopirkt zāles. Lūk, šīs obligācijas uh, izgāzās, bija ārkārtīgi liela neveiksme. Uzticība ir zudusi, kā teica Luka kungs, un kāds ir minēts viņa ziņojumā. Tad uh, ziņojums un uh, tiesību akts mēģina sniegt lielākas garantijas, lai šīs obligācijas tiktu uzskatīti par drošām, lai tiktu piesaistīti investori, lai šīs obligācijas būtu kā rīks, kas uh, radītu kolektīvu kopēju tīrgu un piesaistītu lielu skaitu investoru. Taču ir jābūt piesardzīgiem par to, kā šīs garantijas tiek uh, nodrošinātas, uh, lai mēs nesasniegtu tādu uh, stadiju, ka arī šīs uh, obligācijas izgāžas. Paldies! Paldies! Un tagad Karolīna Naktgāls kundze Alda vārdā. No zālē tagad lūdzu Stefans Gērolds, ETP. Eh, merci, monsieur le président. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, gudētā komisāras kundze. Referenti, kungs, vispirms apsveicu referentus par to, kas ir raduši līdzsvarotu pragmatisku pieeju Par sliktajām obligācijām. Tas iekļaujas tādā loģikā, kur mērķis ir stiprināt kapitāla tirgus savienību. Ļoti svarīgi nezaudēt no skata uh, šī likuma galveno mērķi, proti Šeit galvenokārt ir runa par reālās ekonomikas atbalstīšanu. Jā, mēs, protams, gribam sniegt bankām finanšu resursu, kas ilgtermiņā viņiem palīdzētu sasniegt šo mērķi. Taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par to, lai mēs pārāk uh, neatvieglotu un nevainotu Uh, šī kontrols pasākums ir jāatvieglo pieeja uzņēmumiem, finanšu tirgiem. Un nevajadzētu radīt tādus riskus, uh, kas varētu apdraudēt panākums ilgtermiņā. Sarunu rezultāti tik tiešām ir izcili. Tie ļaus valstīm, kur šie tirgi vēl nepastāv, veicināt šī instrumenta īstenošanu. Instruments, kurš ir pārbaudāms, stabils arī krīzes laikā, par to runāja arī Luka kungs. Citi instrumenti, piemēram, Eiropas garantija, par to arī vēl tiks diskutēts. Šī ir pirmā reize, kad izsakos. Es vēlos pateikties visiem par lielisko sadarbību un lai visiem lielisks lieldienas. Thank you very much. Uh, paņi Beres, prošu. Paldies, tagad pervērš Beres, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godētā komisārs Kunze. Uh, Minimālā eh, nacionālo sistēmu harmonizācija, ko izveidos Eiropas likumdošanas kops, ir tiešām ļoti laba lieta, jo tas ļauj attīstīt ba eh, liederīgu banku refinansēšanas instrumentu, tas palīdzēs padziļināt arī tirgus kapitāla tirgus. Jāceras arī, ka sēktās obligācijas. Uh, dalību valstīm strādāt ļoti sarežģītos apstākļos 2008. gadā, kad, piemēram, bija vismagākā finanšu krīze. Protams, arī tiesība aktā ņemam vērā katra tirgus specifiku, sēktu obligāciju tirgu, un, piemēram, Francijā ir iespēja arī. Um, arī šajā coverpool uh, ievietot dažādas obligācijas, tā skaitā arī aizdevumu hipotekāros. Mm, kredītus. Un te ir izveidots tāds kopējais pamats, ņemot vairāk paraugu praksi, lai jau pēc iespējas labāk varētu izmantot šo Eiropas uh, likumdošanu. Tagad finanšu uh, institūcijām ir tas, šis instruments jāizmanto, lai labāk arī varētu kapitālu piešķirt arī pārobežotajā, pat uh, laikā arī nodrošinot aizsardzību investoriem arī. Uh, emisijas kapacitāti, taiskaitā arī finanšu satricinājumu laikā. Lielas paldies! Neviens nevēlas izteikties šeit brīvajā mikrofonā. Lūdzu, komisārs kundze. Paldies par komentāriem. Tas rāda, ka ir prakša vienošanās par jaunajiem principiem investoriem gan ārpus, gan Eiropas Savienības iekšienē būs skaidrs, ka sagatās obligācijas būs ļoti kontrolētas un uzraudzītas, izmantojot ļoti saprātīgu pieeju, kas turklāt tiks caurskatīta un uzlabot sekojošajos gados. Domāju, ka šie instrumenti kļūs par arvien labāku finansēšanas veidu Eiropā nākotnē. Paldies referentam! Paldies komisārei! Un tagad vārds Lukas kungam. Jā, paldies, dāmas un kungi, kolēģi, par disku, paldies par diskusiju, paldies visiem ēnu referentiem, it īpaši arī komisijas darbiniekiem par labo sadarbību šajā normatīvajā darbā. Svarīgākais jau tika pateikts šajās debatēs, tāpēc es vēlētos noslēgumā koncentrēties tikai uz divām piezīmēm. Pirmā - mazs komentārs, ko es vēlos izteikt par sava kolēģa Notis Marijas sacīto. Uh, Protams, vienmēr ir jānodrošina, ka obligācijas tiek vienmēr atmaksātas, un piemērs ar Grieķijas parādzīmēm e, rāda, ka tas nevienmēr notiek. Šeit mēs runājam par banku izdotām obligācijām, un tieši tādēļ, e, ka pastāv šaubas par šo jautājumu, šīs obligācijas ir sektas kopīgā kopīgā šajā pūlu veidojumā, un ja Grieķijas valdībai pašai ir šaubas par savām obligācijām, viņi var izmantot šo um, instrumentu uh, un nodrošināt sekt savas obligācijas. Tas būtu liels solis uz priekšu, lai uzlabotu kredītspēju Grieķijas valdībai. Tālāk otrā piezīme manam kolēģim Alfredam Santam, kurš e, minēja to, cik svarīgi ir netraucēt jau šobrīd labi funkcionējuši tirgus šajā jomā. To mēs ņēmām vērā, bet vienlaicīgi mēs vēlējāmies iestrādāt labāko praksi, un abas divas lietas vienlaicīgi nodrošināt nu, nu, nevar, jo ja mēs nevienu uh, tirgu netraucējam, tad mēs it kā vienlaicīgi atļaujam visas prakses, tā skaitā sliktākās, un tas nebija mērķis. Drīzāk harmonizācija bija mūsu mērķis. Tas, manuprāt, mums labi izdevās izvairīties no kļūdainās pieejas, tiešām liekot uzsvaru uz kvalitāti un citām valstīm radījām spiedienu, pie, E, pielāgoties šai situācijai, un e, tas palīdzēs sekta obligāciju attīstībai Eiropas Savienībā, un tas būs e, labs solis uz priekšu nākotnē. Paldies! Ar to mēs noslēdzam diskusijas par šo jautājumu. Balsošana paredzēta rītdien. Paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās šajās debatēs! Un tagad, godētie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts. Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski padomēji par Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesībām tiesību akta priekšlikums. Un tagad lūdzu vārds referendā. Paldies! Priekšsēdētāji, nē, šeit nav tik daudz jautājums par mutisko jautājumu sasaukumu. Beigās drīzāk te runa ir par politisko sūdzību, kādu vēlas paust Eiropas parlaments padomēn komisijai. Tā ir politiskā sūdzība, jo mēs uzskatām, ka šeit nav pietiekami um, godīgas uh, sadarbības, institucionālās sadarbības starp padomi, komisiju un parlamentu. Un, manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Vispirms vēlos atkārtot uh, minēt aktu, faktus. Uh, 228. pantā Lisabonas līgumā 2009. gadā, kad tika apstiprināts līgums, Eiropas parlamentam tika piešķirta likuma pieņemšanas iniciatīva, lai varētu noteikt arī kadra izmeklēšanas tiesības. Jāteic, ka ir tikai Eiropas parlamenta iniciatīvas divās jomās - ir vēlēšanu likumā un uh, izveidojot izmeklēšanas komitejas. Eh, šis teksts tiks apstiprināts 2012. gadā, trīs gadus vēlāk, un toreiz referents bija Dēvids Mārtins. Tad tika uzsākts sarunas ar komisiju un padomu, taču nekāda vienošanās netika panākt, un 2014. gadā pirmajā lasījumā tika apstiprināts šīs tiesība akcijām, bet bez komisijas un padomes piekrišanas. Uh, Tad, kad es sasaukuma sākumā 2015. gadā tika izvēlēts par referentu, tad es uzsāku sarunas ar komisiju un padomu par tiesību aktu, ko varētu apstiprināt visas trīs institūcijas. Nu, lieta ir tāda, ka te sākas man politiskās sūdzības, proti mums neizdevās panākt to, ka padomu un komisija tiekas ar parlamentu institucionālajā trialogā, ar saprātīgā politiskajā dialogā, lai vienotos par tādu tiesību aktu, kas uh, izveidotu regulu, kas atrunātu Eiropas parlamenta pilnveres izmeklēšanas komiteju jomā. Un tiešām par to sūdzos. Mēs eh, paudām eh, ļoti lielu atvērtību, elastību pret eh, padomu un komisiju, taču katreiz mums tika lūgts izstrādāt kādu jaunu tekstu. To arī darījām pēc deviņu mēnešu sanāksmēm ar juridiskajiem dienestiem no padomes komisijas un parlamenta. Visbeidzot, balstoties uz šo tehnisko darbu, mēs izstrādājām jaunu tekstu, saucām to par neoficiālo dokumentu, prezentējām padomē un kā vienmēr atbildi atkal bija vēstule, kur tika tika izteikti dažādi juridiski iebildumi, dažādi satraukumi. Nu, vienmēr uh, ir bijusi tāda procesuālā atbilde ar politisko saturu, ar mērķi uh, noraidīt šīs sarunas vispār. Nu, lūk, par to arī mēs sūdzamies, par to, ka komisija un padome vienkārši nav ar mums sadarbojušies, negribēja ar mums runāt. Un uh, tiešām ir Eiropas parlaments tādējādi pazemots. Lūk, To tiešām uzskatu no sirds, esmu ļoti vīlies. Četrus gadus strādāju kopā ar uh, AFCO komiteju, ar ANU referentiem, kopējā ar priekšsēdētē uh, Hībners kundzi, lai uzsākt šīs sarunas, bet tas nebija iespējams. Un, dāmas kungi, problēma nav tikai tāda procesuāla problēma. Te nav runa par tādu politisko sūdzību, jo uh, nav notikušas sarunas. Problēma pēc būtības ir tāda, ka komisija un pārdome vispār nevar akceptēt to, ka uh, parlaments organizēja izmeklēšanu. Kā mēs veicam šīs nērtās izmeklēšanas attiecībā uz dalību valstīm, uz komisijas locekļiem, valstu citu valdību locekļiem, tā tālāk tā joprojām. Līdz ar to es uzskaitu, jā, ka jūs baidāties no tā, ka mēs izsaucam lieciniekus, komisārus, dalībvalstu pārstāvis, un tā ir tā īstā problēma. Netiek akceptēts tas, ka Eiropas parlaments īstenotu tik svarīgas pilnvērs kā izmeklēšana, un tas tiešām ir neiedomājami mūsdienu parlamentārismā 21. gadsimtā. Nu, tas nav iedomājami, ka Eiropas parlamentam tiek liektas pilnvērs, kas ir paredzēts Līsabonas līgumā, ka 21. gadsimtā, kad ir tik daudz sociāli jautājumi, ko izraisa slikta administrēšana. Uh, un e, tiesiski jautājumi, un ka parlamentam tiek liekts veikt izmeklēšanu. Mēs tieši pārstāvam tautas, lai varētu reaģēt uz sociālajiem brīdinājumiem, kas notiek par dažādiem notikumiem. Līdz ar to rītdien apstiprināsim rezolūciju. Jā, tā ir ļoti strikta, bet tā ir taisnīga ļoti kritiska rezolūcija attiecībā uz padomu un komisiju, bet, e, dāmas kungi, rezolūcija ir absolūti nepieciešama. Lūk, to es arī gribu teikt. Tādējādi mums arī mēs to nosūtīsim Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, lai viņš pēc tam vēršas samitā pie valstu valdību vadītājiem. To nodosim arī politisko grupu spicen kandidātiem, lai viņi zinātu, ka šī politiskā sūdzība un arī tad. Uh, lai arī jaunā, nākamā prezidentūra risināt šo problēmu, jo problēma ir joprojām uz galda aktuāli, ir svarīgi to risināt, lai Eiropas parlaments varētu strādāt tā, ka pārstāv Eiropas tautas. Paldies! Dziekujem. Pateicos. Un tagad Hīdners kundze Afkovādā. Eh, eh, right inquiry... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, izmeklēšanas pilnvērs ir ļoti svarīgs ierocis vis katram eh, modernajām parlamentam, lai varētu izpildvaru sakt pie atbildības. Uh, Runājot par dīzelgeitu, par tāpēc skandāliem, Panamas dokumentiem, tā tālāk, tā joprojām ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu izmeklēšanas pilnvars. Hauragī kungs jau teica, padome dalībvalstis sistemātiski atsakās no diskusijas pār Eiropas parlamentu priekšlikumu saturu, un argumenti vienmēr ir tādi, ka Eiropas parlamenta priekšlikumā netika ņemta vērā. Ne, ļoti svarīgi jautājumi, bet tas nozīmē, ka ignorēja ļoti specifisku likumdošanas procesu, ko atrunā 226. pāns Eiropas Unības darbības līgumā. Tas nozīmē, ka institūcijas apmainās ar viedokļiem, meklē kompromisu, kas visām institūcijām ir pieņemams. Padomu prasīja, lai parlaments sākotnējā priekšlikumā jau būtu tāds teksts, kas padomē būtu pieņemams. Nē. Ne tā nenotiek šī procedūra, tad kā pārdomē un komisija reaģētu, ja Eiropas parlaments vienkārši atteiktos pat diskutēt par to, kā vienoties, nu, teiksim, par daudz gadu finanšu schēmu, sakot, kā mums nepatīk komisijas priekšlikums un viss. Vēl vairāk šī attieksme nav arī sava atbilstīga arī tai godīgai sadarbībai starp institūcijām, kas mums ir jāievēro. Un te ir runa par ļoti svarīgu jautājumu par Eiropas parlamenta pilnvaru e, respektēšanu, institucionālo līdzsvaru. Ļoti svarīgi, lai padomu un komisija to saprastu. Gal beigās mums nav pienākums e, piekrist viens otram, mums ir pienākums mēģināt to darīt. Diemžēl dalība valsts nav bijuši uzdevuma augstumos. Paldies! Pateicos! Un tagad e, Čambas kungs padoms vadā. Kolēģi, komisārs Kunzi, mandāta beigās ir svarīgi pārunāt šo jautājumu par parlamenta pilnvarām un pārdomāt, kāda ir sadarbība. Gribu jums teikt, ka padome uzskata, ka izmeklēšanas komisijas ir ārkārtīgi svarīgs orgāns, kas ļauj veikt parlamenta kontroli Eiropā, uzturēt līgu, likumu varu un demokrātiju. Kopš 2019. Gada, 11. gada mēs esam ļoti konstruktīvi skatījuši dažādus priekšlikumus. Konstruktīvi, tiešām. Taču ir parādījušies dažādi jautājumi gan komisijā, gan uh, padomē saistībā ar līgumu 273. pantu, kas saistās ar izmeklēšanas tiesībām 276. pantā. Lai gan ir bijuši mēģinājumi samierināt visdažādākās pozīcijas tehniskajā līmenī. Ir bijušas ļoti daudz sēdes, taču progress praktiski nav bijis nepieciešamajā līmenī. Un svarīgākie jautājumi nav izšķirti. Hibners kundzei tika nosūtīta vēstuli par to 25. oktobrī no Austrijas prezidentūras. Tāpēc Padome atbalstīja ziņojumu sākt vēlreiz šo politisko dialektu. Dokumentā ir daži labi priekšlikumi salīdzinot ar 14. gadu, kas apmierina dažas no padomes izteiktajām norādēm un dažiem risinājumiem, ko abas puses ir piedāvājušas. Taču Šai dokumentā joprojām trūkst dažāda jautājumi, kas nekādā ziņā neapmierina padomas izteiktās bažas. Padomas nostāja nav mainījusies. Un gribu specifiski teikt, vissvarīgākie, vissarežģītākie jautājumi tātad par cilvēkiem, kas nav ierēģi, dažādi savienības ierēģi kā liecinieki, juridiskās personas, kas nav piesaistāmas gadījumos, ja netiek izpildītas prasības, un tad dažādi nosacījumi sankcijām. Šeit jārunā par kriminālu likumu ar dalību valstīm kompetences šeit Eiropas Savienībā ir ļoti ierobežotas. Detaļās negribu iedziļināties, jo jūs noteikti zinat padomas iebildumus, kas bija minēti vēstulē. Prezidentūra ir gatava skaidrot savus iebildumus arī komisijai. Aust Zviedrijas prezidentūras laikā ir bijuši ļoti daudz kontakti gan ar Himners kundz, gan ar citiem. Var jums apliecināt, ka mēs esam gatavi konstruktīvam dialogam ar parlamentam, lai meklētu jaunus risinājumus. Ja parlaments vēlas to darīt, pamatojieties uz progresu, kas ir panākts, mēs esam gatavi sadarboties. Paldies! Paldies! Došu vārdu komisārs kundzei. Vispirms vēlētos teikt, ka komisijas pozīcija runājot par izmeklēšanas tiesībām nav mainīsies. Parlamentam, protams, ir iespēja izteikt priekšlikumu, bet ir nepieciešams saņemt atbalstu no padomes un komisijas. Uh, Parlaments ir vairākas reizes mēģinājis izstrādāt dažādus regulējumus. Pēdējo reizi Konstitucionālo lietu komiteja pagājušā gadā pieņēma savu nostāju un nosūtīja to maijā komisijai. Komisija uzskata, ka šī ir precīzāka izstrāde un šeit ir vairāki labojumi. Piemēram, runājot par izmeklēšanas komiteju izveidi, procedūras, runājot par kontaktpunktu izmeklēšanām. Šeit ir arī atsauces uz fizisko personu datu aizsardzības regulu un vienošanos starp parlamentu un komisiju. Taču Šeit joprojām ir daudzi juridiski jautājumi, kas ir šīs diskusijas pamatā kopš 2012. gada. Sankcijas par nepildīšanu, daži izmeklēšanas veidu aspektu, kas būtu komiteju rīcībā, uh, noklausīšanās, bijušo komisāru un esošo komisāru nopratināšana, kā arī fizisko personu noklausīšanās. Jaunais nosacījums par kompensācijām gadījumā, ja kaut kas ir pārkāpts, runājot par komitejas pārstāvjiem, un visbeidzot nosacījumi, kas sniedz parlamentam pārlieku varu, runājot par komiteju darba apturēšanu. Taču par spīti šiem iebildumiem gribētu teikt, ka komisija joprojām ir gatava veidot diskusijas starp trijām pusēm, lai meklētu risinājumus joprojām nesakārtotajiem jautājumiem izmeklēšanas tiesībām nākotnē būtu jādod Eiropas parlamentam iespējas izmantot savas likumā dotās tiesības. Paldies komisārei! Politisko partiju pārstāvis Vīlants EPP, bet viņš laikam šeit nav liberāļu vārdā pagazattaram teroritarīs. Paldies, priekšsēdētāji, godētais Čambakungs. Manuprāt, jūs mūs nedzirdējāt. Mēs taču jums sacījām vairākas reizes visu šo gadu laikā. Un arī Harigī kungs teica šovakar, ka mēs runājam par to, ka nav šīs o, lielās sadarbības. Sāksim jau ar uh, pamatfaktiem. Šajā Eiropas parlamentā mums nav bijusi iespēja strādāt labāk. Mēs strādājām uh, Panamas dokumentiem, dizelgaitā, arī īpašajā terorisma izmeklēšanas komitejā. Mums nav izdevies uh, to visu īstenot ļoti labi, jo es gribēju bloķēt šo iespēju Horegī kungām dēļ jau ir ārkārtīgi liels talants uz uh, sarunēšanu, bet, diemžēl, viņam nekas nav izdevies, bet tas ir jūsu dēļ. 25 gadus mēs strādājam ar novecojošu lēmumu. Šis vairs nav 1995. gada parlaments. Mums ir nepieciešams pilnvaras, ko jūs negribat. Jūs, protams, argumentējat to ļoti dažādi, bet jūs negribat piešķirt šīs pilnvaras parlamentam, bet jūs kļūdāties, jo mēs zaudējam uzticamību. Mums ir nepieciešams uh, veikt uh, izmeklēšanu, tāds ir mūsu tiesības. Tas nav taisnīgi, tas nav uh, cienīgi ka brāļu institūcijas, kādas ir komisija un padomi, sasien parlamenta rokas. Parlaments, kas pārstāv pusmiljārdu Eiropas pilsoņu, kas ir tieši ievēlu, ievēlējuši savus pārstāvus šeit parlamentā. Un tad, nu jā, šī ir viena no pilnvarām, kur, uz, kurā, uz, uz kur mums ir tiesības. Uh, Nu, nav taisnīgi, ka Haurēgī kungs ir strādājis piecus gadus, tāpat kā to ir veikusi arī Himners kundze un AFCO sekretariāts. Tas nav viss godīgi. Jūs vienkārši mums, mums deguna priekšā esat aizcirtuši durvis. Vienīgais, ko es varu teikt, ka. Kā no jūsu puses nav bijis cieņa, pateicos Haurigī kungam, un tiešām ir, bija ārkārtīgi liels gods ar jums sadarboties un pazīt vienam otru jau vairāk kā 30 gadus. Paldies! Jā, nedaudz pārsniedzēt runas laiku, bet neredzu Šolca kungu zālē. Diana Džeims, FDD lūdzu. You, well, if... Jā, paldies. Ja bija vajadzīgs pierādījums, ka Eiropas eh, parlaments ir tukšs skatloks Eiropas demokrātijai, tad, tad tagad mēs to redzam. Ja, lai demokrātija varētu būt eh, ar savu ietekmi, tad deputātiem ir jābūt tiesībām apšaubīt visu, kas ievērojami ietekmē viņu pārstāvētos pilsoņus jo savādāk kāda tad jēga? Tas pierāda, ka parlaments ir padomei un komisijai tāda lēle tikai, ar ko spēlēties. Man tas nepatīk, bet nepārsteidz, ka komisija un padome tā rīkojas, radot šķēršļus saistībā ar caurskatāmību. Ja Eiropas Savienība brīnas, kāpēc plaukst populisms un eiroskeptisms, šeit jūs redzat atbildi. Tas ir būtisks e, kaitējums, kas radies demokrātiskā procesā. Paldies! Pospešilkums tālāk. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já musím říct, že jsem s postojem. Paldies, priekšsēdētāji. Man ļoti skumji dzirdēt komisijas un padomas nostāju, jo mūsu primārās tiesības paredz izmeklēšanas tiesības. Un, ja mums nav īstenošanas regulējuma, tad mēs nevaram savas tiesības izmantot. Mani īpaši pārsteidz nepatīkamā ziņā padomes uzvedība. Kāpēc tas nav iespējams? Es nesaprotu. Man tiešām ir skumji to dzirdēt. Un es no demokrātisku dalību valstu pārstāvjiem biju sagaidījis lielākus centienus censties izpildīt to, kas nepieciešams, lai um, Eiropas pilsoņu tiešajiem pārstāvjiem parlamentā būtu likumā paredzētās tiesības. Diemžēl padome un komisija ierobežo mūsu iespējas. Ja tas notiktu kaut kur citur, es vēl to saprastu. Mēs bieži kritizējam uh, trešās valstis, kur uh, likums tiek bradāts ar kājām, bet šeit mē, mums ir tieši tāda pati problēma. Tieši šeit pie mums. Tāpēc lūdzu centieties mainīt savu viedokli, jo tas tiešām veido ļoti sliktu reputāciju mums. Paldies! Viens cilvēks pieteicies brīvā mikrofona procedūrā, Marijas Skungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kas ir pamatfunkcijas parlamentam? Normatīvais darbs, parlamentārā uzraudzība un izmeklēšanas komitejas. Tas ir tas, ko dara demokrātiski vēlēti parlamenti. Un šī parlamenta tiesības veikt izmeklēšanu, izveidot izmeklēšanas komiteju, ir viennozīmīgi daļa no primārās likumdošanas. Līdz ar to mums ir, ir jābūt spējai izmantot šīs eh, iespējas, šīs tiesības, ja mums ir tādi skandāli kā LuxLeaks un Panamas dokumenti, Dieselgate, bet parlaments neko nedara, tad parlamenta ticamība zūd, rodas problēmas attiecībās starp parlamentu un iedzīvotājiem. Tieši tādēļ mēs vēlamies izmantot šīs tiesības un uzskatām, ka padoms nostāja neļauj to darīt. Paldies! Šolca kungs ir ieradies, un nu, tad es viņam došu tomēr vārdu vēl pusotra minūte. Paldies, priekšsarētāji komisārs Kundze. Vēlos uzreiz pateikt, ka esmu par to, lai mēs, kā Eiropas parlaments, iesniedz prasību Eiropas Savienības tiesā. Mums ir jāpieprasa savas tiesības. Manuprāt, es, es pat uzskatu, ka mums ir pienākums to darīt. Uh, jo mēs aizstāvam Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uz spēcīgu parlamentu, kas var īstenot savas pilnvaras. Padomas rīcība liecina, ka lielajās politiskajās partijās eh, ietekmīgi uz, eh, spēki baidās no Eiropas parlamenta izmeklēšanas, eh, ja tiks uzklausīti atsevišķi liecinieki. Ja mūsu rokās būs sankcijas pret tiem, kas neatsaucas parlamenta uzaicinājumiem, un komisija ir atbildīga ne eh, ir, komisija ir atbildīga par eh, līgumu sargāšanu, bet šeit viņu mec uz vienu roku ar padomi. Vai jums tiešām liekas, ka tas iedzīvotājiem izklausās pareizi, ja jūs nevēlaties vienkārši uzrādīt jūsu rīcībā esošos dokumentus parlamentam. Ko cilvēki domās, ja komisija baidās par to, ka viņu darbinieki būs spiesti teikt patiesību uzklausīšanā? Kas tad nāktu gaismā šajās liecībās? Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisārs kundzei. Bienkovskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies deputātiem par komentāriem, par piezīmēm. Ļaujiet man vēlreiz uzsvērt, ka komisija piešķir lielu vērtību parlamenta kontrolas tiesībām un uzraudzības lomai, kur pamata mērķis ir nodrošināt to, ka Eiropas Savienības likumdošanas normu īstenošanā tiek veikta atbilstīgi. Komisija atzīst, ka iestāžu līdzinējais Darbs ir paveikts labi, un neoficiālais dokuments liecina par zināmu progresu attiecībā uz vairākiem priekšlikumiem. Vienlaicīgi, kā jau es to norādīju, komisija uzskata, ka ne, nesenais pēdējais eh, priekšlikums neoficiālais paredz sankcijas in, un tiesiskos līdzekļus, eh, kas nav atbilstīgi. Ir nepieciešams atbilstoši instruments, kas pilnībā ievēro prerogatīvas institucionāla līmenī un dalību valstu kompetenci. Komisija ir gatava iesaistīties konstruktīvās trīspusējās sarunās, lai rastu risinājumus uz tām bažām, kas vēl pastāv. Mēs ceram, ka var sasniegt progresu par šo politiski sensitīvo, bet ļoti svarīgo dosjē. Paldies! Un noslēgumā dodu vārdu vēl Čambas kungam no padomes. Conclude, like to... Noslēgumā es gribētu jums visiem sirsnīgi pateikties un paldies par jūsu izteiktajām nostādnēm. Es gribētu jums sacīt, ka Rumānijas prezidentūra ir joprojām gatava iesaistīties konstruktīvās uh, diskusijās un kur vien būs iespējams panākt vienošanos ar institūts, starp institūcijām, mēs to centīsimies darīt. Tik daudz uh, diskusiju mums jau ir bijis, bet, diemžēl, ņemot vērā esošos apstākļus, ir skaidrs, ka uh, šī Eiropas parlamenta sasaukuma laikā nebūs iespējams pie šī faila pieņemt uh, lēmumu, bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka padoma vēlas uh, sadarboties ar Eiropas parlamentu arī pēc um, maija vēlēšanām. Mums ir skaidri noteikumi attiecībā uz Eiropas parlamenta tiesībām, uh, tiespaklēšanu un līdz ar to visi skaidri zina, kādas ir saistības un kāda ir pienākuma. Paldies! Uh, referentu kungam par lielisku paveikto darbu. Un, uh, viņš arī ir centies darīt visu, kas ir viņa spēkos, lai uzlabotu šo dokumentu. Un, uh, jāsaka, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs fails. Paldies jums visiem vēlreiz par. Uh, par uzmanību un Rumānijas prezidentu pēdējo reizi šovakar uzstājas plenārsēdē. Paldies visiem! par eh, lielisko sadarbību šo trīs mēnešu laikā. Tā tik tiešām bija sirds eh, tāda godīga īsta sadarbība starp institūcijām. Liels paldies! Bija ļoti liels prieks sadarboties ar Rumānijas prezidentūru, strādāt kopā. Paldies! Un tagad eh, debats par šo jautājumu ir slēgts. Esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu, kuru ir iesniegusi AFCO komiteja. Balsošanas notiks rītdien. I przechodzimy. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Fernandesa kunga un Gualtieri kunga ziņojums programmā Invest EU. Un vispirms es aicinu vienu no mūsu referentiem, Fernandesa kungu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Comissão. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt komisiju un teikt paldies visiem, kas ir strādājuši pie šī svarīgā ziņojuma par InvestEU. Paldies! Es gribētu teikt arī Roberto Gvaltieri, manam līdzreferentam un Otamāram Karasam, jo sevišķi vēlos teikt paldies, jo viņš strādāja pie investīciju plāna Eiropas Savienībai pēc 2020. gada, kas ir kas ir kļuvis pazīstams kā Junker plāns. Paldies arī ēnu referentiem un, protams, Eiropas parlamenta darbiniekiem, budžeta komitejas sekretariātam. No 21. līdz 27. gadam mums e, būs jauns investīcija plāns, kas savadīs kopā 14 apvienos esošos 14 finanšu instrumentus, un tas e, nozīmēs gan vienkāršošanu, gan vienlaikus uh, palielinās ambīcijas, un tāpēc Eiropas parlaments vēlas, lai 14 finanšu instrumenti, kas tiek apvienot vienā, būtu ar tikpat augstām garantijām, ar tādu pašu garantiju līmeni, un tāpēc mēs 14, par 14,8 miljoniem eiro palielinam šo garantiju, lai mobilizētu 700 miljonus. Tas viss ir uh, saist, iesaistīts uh, daudzgadu finanšu plānā. Es gribētu arī izteikt apmierinātību par uh, panākto provizorisko vienošanos. Šobrīd mēs gaidam vienošanos par daudzgadu finanšu plānu. Šajā investīciju plānā Eiropas Savienībai ir četri galvenie logi. Viens attiecībā uz ilgtspējīgu infrastruktūru, nākamais veltīts MVU jautājumam, tālāk eh, pētniecību un inovācijas un eh, visbeidzot sociālie mērķi. Eiropas Savienībai ir jāgarantē uh, lai investīciju atšķirības starp valstīm un reģioniem un grūtības piekļūt finanšu tirgu, kas ir dažām valstīm, vairs nepastāvētu. Un visbeidzot ir jāsamazina sarežģītī piekļūt finansējumam. Šis instruments prasa, lai dalība valsts sagatavotos jaunievedumam, tādai inovācijai, proti uh, dalību valstu mm, tā kā, nu, tā kā atbildības sfērai, kas būs tāds kā papildinājums, eh, lai palīdzētu dalību valstīm attīstīt nacionālos attīstības instrumentus un eh, risināt kaut kādas eh, grūtības. Dāmas un kungi, mums ir uh, Mēs esam dzirdējuši ļoti pozitīvas atsauksmes par šo visu darbu, jo tas veicinās konkurētspēju, izaugsmu, tāpat arī augstas kvalitātes darbvietu radīšanu. Tādējādi mēs arī uzlabosim šī finanšu instrumenta pārvaldību. Padomdevēju